Liels paldies par debatēm, tās beigušās balsošana rīt no rīta, rīt pulksten 12. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir Krišāņa Kāriņa kunga ziņojums starpvaldību nolīgumu starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā. Es skatos uz komisijas pusi. Degūhta kungs, vai jūs pārstāvēsiet komisiju šajās debatēs? Nē, jūs vietā nāks Otinger kungs, ko mēs, protams, sagaidām ar plaši atplastām rokām. Domāju, ka tūdaļ pat varēsim sākt debatas, tiklīdz komisārs būs apsēdies un ieņems savu vietu. So we can start from the four. Un iesākumā četras minūtes referentam, protams. Kariņkungs, lūdzu godājamais priekšsēdētāj kungs komisāra kungs kolēģi mēs zinām ka mēs eiropas savienībā esam ļoti atkarīgi no enerģētikas importa. gāzes sektorā importa atkarība no trešām valstīm ir jau pāri sešdesmit ar skaidri pieaugušu importa atkarības tendenci naftas sektorā tas jau ir pāri par astoņdesmit procentiem mums protams eiropai ir ļoti svarīgi nodrošināt drošus un stabilus eh, drošas un stabilas piegādes enerģētikā. Kā šobrīd šis notiek? Šobrīd katra Eiropas Savienības dalībvalsts divpusēji slēdz vienošanās līgumu ar trešās valsts piegādātāju par šīm energopiegādēm. Bet šie līgumi, diemžēl, ir pilnīgi ne, necaurskatāmi. Izņemot konkrētā dalībvalsts, neviens nezina, faktiski kas tur iekšā ir rakstīts. Un, protams pastāv iespēja ka eiropas likumdošana netiek pilnībā ievērota. konkrēti pastāv iespēja ka konkurence izmantojot fiksētās energopiegādes tīklus gāzes sektorā nav pieejama konkurencei. Kas, ko tas nozīmē mums? tas nozīmē ka eiropas patērētāji iespējams cieš no šīs situācijas. tur kur nav konkurences tur būs diemžēl dārgāka cena tur arī nav eiropas koordinētības tā tad varētu būt pat tāda skaldu un valdi politika no piegādātāju puses katra dalībvalsts mēģina ķeproties kā var pati par sevi. kas ir piedāvātais risinājums? eiropas padome two thousand and eleven gada februārī savos padomes secinājumos uzdeva lūdzu komisijai nākt klajā ar likumdošanu ar risinājumu kas varētu šo situāciju uzlabot. komisija to ir darījusi un šī ir tā likumdošana par ko mēs šodien arī konkrēti debatējam. Un kas ir tas pamatpiedāvājums lai vienkāršotu visu? Eh, ir piedāvājums izveidot vienu informācijas apmaiņas mehānismu kur visas dalībvalstis sniegtu komisijai informāciju par divpusēji slēgtiem līgumiem un komisija tad varētu ne tikai izvērtēt vai šie likumi, līgumi atbilst eiropas likumdošanai un konkurence ir tomēr nodrošināta infrastruktūras ziņā un arī pie tam veidotos tāda koordinēšanas, e, koordinēšanas iespēja kur eiropa varētu sākt mēs vienā balsī runāt ar šiem trešo valstu energopiegādātājiem. tagad līdz šim e, komitejā kad mēs sākām šo likumprojektu izvērtēt komitejā mums bija milzu vienprātība ka ne tikai komisijas likumprojekts ir atbalstāms bet ka viņu vajag vēl stingrāku izveidot paredzot komisijai vēl izteiktāku lomu. vairāk kā deviņdesmit komisijas atbalsts gala variantam ar šo lielo mandātu es devos uz trīspusējām sarunām ar eiropas padomi saucamajā trilogā un tur mēs sastapāmies kā zina visi ēnu ziņotāji kas arī bija klāt kā pret sienu eiropas padome faktiski tā tieši neteikdama nevēlējās šo likumdošanu. neskatoties uz to strādājot ar dānijas prezidentūru caur trim trilogiem trijos pieejienos mēs nonācām pie kompromisa risinājuma kas būtu pieņemams gan parlamentam gan eiropas padomei ka mēs šo likumdošanu vispār varētu e, pieņemt. un kāds tad ir šis risinājums? tas risinājums ir tas ka eiropas komisijai būtu tā iespēja izveidot šo informācijas apmaiņas mehānismu ka dalībvalstis sniegtu eiropas komisijai visus esošos un arī nākotnē noslēgtos līgumus izvērtēšanai un ka tiktu veidota gan eh, iespēja konstatēt vai likumdošana tiek ievērota un arī tā vienotā informatīvā bāze kas palīdzētu eiropas valstīm sarunās ar trešo valstu piegādātājiem kas tur nav iekļauts ir tas ka komisijai būtu pašai tiesības iesaistīties jau pirms līguma noslēgšanas lai novērstu problēmas sākotnējā variantā. eiropas padome to vienkārši nepieņēma. bet es aicinu kolēģus atbalstīt šo pieņemto kompromisu atbalstīt šo likumdošanu mēs virzīsimies soli pretī eiropas vienotajai energopolitikai mēs virzīsimies soli nodrošinot mūsu patērētāju intereses. paldies par uzmanību! Thank you very much. And uh, now I'd like to ask Mr. Paldies Kariņa kungam. Tagad aicināšu Atingeru kungu izteikties komisijas vārdā. Prezident, dāmas un herren, apgordnete. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, šis ir varbūt tāds pirmais pieejams, ka mēs tiešām spēram konkrētu soļu, lai nodrošinātu arī mūsu ārējo politiku enerģetikas jomā. Es vēlos pateikties arī deputātam Kariņam un viņam absolūti piekrist, ka viņš ir arī ļoti precīzi raksturojums šo lietas attīstības gaitu, un mēs tiešām skatāmies, kāds tad ir konkrētais rezultāts, kāds ir panākts sarunu ceļā, un ko šodien tad mēs izskatām parlamentā. Par ko tad īsti runa? Pirmkārt, ir valstu divpusējie nolīgumi, tātad ar trešajām valstīm. Un šobrīd mēs saprotam, ka īsti tie līgu, nolīgumi nebalstās Eiropas tiesībās, ka tas īsti neatbilst Eiropas tiesībām. Daļai vismaz. Un līdz ar to ir tāda nolīguma, kas mums rada bažas. Mēs Eiropas komisijā skatāmies, kā tomēr mēs varētu arī, varbūt, zinām, arā šlēt sakārtot un panāk arī trešās valstis, ka tiešām šie nolīgumi tiktu darīt caurskatāmi. Tātad tie būtu publiski pieejami un būtu skaidrs, ka parakstīti nolīgumi eh, starp dalību valsti un trešo valstu ir eh, balstīti Eiropas tiesībās, ievēro mūsu iekšē tirgus noteikumus un ka tur nekas nav jāgroz, ka tie ir atbilstīgi. Otkārt, mēs runājam par konkurētas priekš, eh, priekšrocībām un zaudējumiem. Tad, ja mēs skatāmies, ja ir iespējams, ka jā, trešās valsts uh, zina, protams, savus nolīgumus ar visām citām valstīm, savukārt Eiropas dalībvalsts nezinīs, kāda ir citu dalībvalstu noslēgtie līgumi ar trešo valsti. Līdz ar to ir jānodrošina savskatāmība. Tas ir jautājums arī par investoriem. Parasti tie ir privātie investori, kas investē arī pārvades tīklos, tātad gāzes vados un nafts vados. Šie investīciju projekti ir jābalsta skaidrā tiesiskajā ietverā jābūt tieskai noteiktībai. Ja mēs nezinām, kāds izdarbojas, tad tas atkal rada šādu neskaidrību. Tātad jāpanāk arī caurskatāmība, eh, nolīguma parakstīšana, atbilstība Eiropas tiesībām, un tā rezultātā mēs panākam šādu nevēlamu efektu, jeb ja nevēlamu pārsteigumu konstatēšanu, kas parasti saistās Eiropas tiesību pārkāpumu. Tātad mums ir jānodrošina pareizie stimuli arī labām investīcijām. Šeit kompromiss, protams, zinām, arī ir nu, vājāk versija nekā tas, ko sākotnēji komisija ierosināja. Tomēr tas ir jāuzskata par pirmo nozīmīgo soli. Līdz ar to šodien var teikt, ka esam vēsturiski panākuši tiešām ļoti nozīmīgu tādu izrāvienu mūsu ārējā enerģetikas politikā. Šeit, protams, mēs saprotam, kā nevarēs vairs tik viegli šīs situācijas grozīt. Tādēļ šeit iekļautie elementi, kas paredz arī pienākumu jau attiecībā uz arī parakstītajiem nolīgumiem, kas jau darbojas tātad iekšē tirgū. Tagad norāda, ka komisija var piedalīties kā varbūt arī novērotājs un konsultants šādās sarunās un norāda uz atsevišķajām nozarēm kur jau arī parakstītie nolīgumi tad ir jānodot Eiropas komisijai pārbaudēji. Tā rezultātā mēs iegūstam lielāku caurskatāmību un skaidrību Eiropas iekšā tirgū. Un līdz ar to arī vienotāku Eiropu, ciešāks un spēcīgāks dalībvalsts iepratīm trešām valstīm. Un pirms tas tā spēkā es vēlos pateikties jums visiem un uh, parlamentam par šo ļoti labo sadarbību, un katrā ziņā tā būs laiks skatīties, kāds darbosies praksē, jo tieši šī jautājuma praksē uzraudzīšanā, balstīšanās orientēšanos uz jaunajiem uh, tiesībām vēl būs ļoti cieši jākontrolē. Tieši tāpēc komisija arī e, izmantos visus savus instrumentus, un ja mums arī ar tiem nepietiks, tad mēs pēc pāris gadiem nāksim arī klajā ar jauniem priekšlikumiem, kā mēs vēl tālāk varam attīstīt energo politiku. Tas mums ir šobrīd pirmais nozīmīgais solis, bet ar to vēl ceļš nav galā. Paldies jums par visiem aktīvu līdzdalību. Paldies, komisāra kungs. Un tālāk, um, uh, Marieta Neko kundze. Paldies priekšsādātājiem. Jaunais informācijas apmaiņas mehānisms tiešām uzlabos Eiropas informētību pār arī dupusē noslēgtiem līgumiem un reiz arī stiprinās mūsu strateģiskās pozīcijas sarunās ar šīm valstīm. Es uzstājos kā ārlietu komitejas atzinumu eh, sagatavotāji. Mēs šobrīd piedzīvojam diezgan nopietnu situāciju. Eiropa ir atkarīga no energo importa, un līdz ar to mēs esam arī apdraudēti mūsu vispār kopējā funkcionēšanā, mūsu iekšē tirgus funkcionēšanā. Šāds informācijas apmaiņas mehānisms stiprinās mūsu sarunu pozīcijas, dalībvalstu sarunu pozīcijas, mūsu vienotajā energo tirgu un arī Eiropas komisijas pozīcijas. Vienlaikus mēs panāksim lielāku tiesisko noteiktību un līdz ar to arī lielāku, mm, pievilcīgāku vidu investīcijām, kas ļaus arī piesaistīt investīcijas un finanses nepieciešamai infrastruktūrai. Vienlaikus ciešā koordinācija nav jāuzskata par dalībvalstu savažošanu, jeb elastības atlaupīšanu. Mēs uzskatām, ka gluži pretēji šeit mēs panāksim labāku koordināciju un labāks efekts, noslēdzot šādus parakstot šādus līgumus ar trešām valstīm. Un arī jau īpaši, te, manuprāt, nozīmīgs būs komisija atbalsts arī sarunu procesā. Paldies! Paldies jums! Tālāk vārds Žedokungam. Viņš uzstāsies starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā, bet, diemžēl, viņš nav šeit sēžu zālē. Tālāk vārds tad politisko grupu vārdā. Un pirmo uzklausīsim tautas partijas pārstāvu Pilāru Kastiļo de Vēras kundzi. Paldies, priekšsarētā. Godātais komisār. Pirmkārt, es um, vēlos norādīt, uh, kā ēnu referente un arī mēs citānu referenti. Viss šīs sarunas uh, uzskatām par ļoti veiksmīgām. Arī jau šis sarežģītais trialoga ceļš uh, un tiešām te liela pateicība uh, par izlēmību un aktīvu rīcību. Šodien tad mēs esam panākuši šādu svarīgu soli, kas iedarbina šo jauno mehānismu. Kā rezultātā nodrošinām ciešu komunikāciju starp dalībvalstīm un komisiju par divpusējiem nolīgumiem enerģētikas jomā. Tad šeit mēs runājam par to, kā vislabāk varam norošināt kopēju pārskatu par aktuālo situāciju. Īpaši jau domāju pirmkārt par piegādes tīkliem, infrastruktūru, kas ir absolūti svarīgi kopējā energo nodrošināšanā visā Eiropas Savienībā. Simboliski mēs varētu teikt, ka šeit mēs šobrīd sākam bruģēt ceļu lai turpmāk taču kopējā energo tirgus izveide noritētu daudz straujāk. Tam ir ļoti labas izredzes perspektīvas, un nevajadzētu varu klausīties atsevišķu politisko grupu viedokli, kas uzskata, ka tas ir nepareizi. Nē, tā ir ļoti šobrīd pareiza izvēle un izdevīga iespēja, kas mums tālāk pārlīdz tālāk jau uzņemt straujākus tempus. Un es domāju, ka šeit mēs varam rēķinās ar lielu parlamenta atbalstu, vairākumu, un paldies referentam, un arī visiem mēnu referentiem. Paldies! Un paldies! Tālāk, sociālistu un demokrātu grupas vārdā, Langs kungs. Paldies, priekšsādātāji, godātais komisār, godātais referentkungs. Vēlos vispirms pateikties referentkungam par viņa ieguldīto darbu, un īpaši par viņa pacietību īpaši, ko viņš izrādīja sarunu gaitā. Un jums, komisār, es vēlos pateikties par šo komisijas priekšlikumu, un vispār es uzskatu, ka jūs šobrīd energo politikā veicat ļoti labu darbu. Bet es vēlos, protams, kritizēt ko citu padomi, bet viņš šeit šodien nav. Godātie kolēģi, esmu piedalījies aptuveni jau 50 dažādu veidu trialogu sārunās, tātad mēģinot rast kompromisu ar padomi, bet nu šīs sarunas kaut kas tāds vispār bija nepiedzīvots iepriekš. Padomi vispār visu laiku bija tādā absolūti nepiekāpīgā pozīcijā, uzspieda parlamentam savu pozīciju un norādīja vai nu pieņemiet, vai neko nepanāksiet. Un tad tas vienkārši bija nepieņemami, ka padomu pieceļas vienā brīdī no sarunu galda un vienkārši aiziet. Tas bija absolūti kaut kas neredzēts un nepieņemams. Nu jā, parasti jau skaistas runas vienmēr, kā šorīt, tad to dzirdējām, ka vajag ciešāku Eiropas integrāciju, vairāk Eiropas e, sadarbību, bet konkrēti, kad mēs runājam par konkrētām lietām, tad te arī ir konkrēta lieta, kur tas ir e, sevi parāda. Uh, Jūs, lūk, komisār Ottinger, ir jūsu joma vieno šiem konkrētajiem piemēriem, kā tad enerģētikas, energopolitika spēj nodrošināt ciešāku Eiropas koordināciju, un tas ir tiešām tikai loģiski, ka loģisku šādu saprātīgu energopolitiku mēs varam izveidot tikai tad, ja mēs kopīgi arī vienojamies un veidojam kopējo ārpolitiku energo jomā. Jā, ar dziļu izpratni un cieņu mēs, protams, eh, it kā sakām, labi, mēs esam gatavi pieņemt šo kompromisu, bet mēs vēlamies tomēr nodrošināt lielākas saistības, kas būtu tad pienākums, lai ir skaidri noteikts dalībvalstīm pienākums arī tad arī informēt komisiju un ļaut komisijai piedalīties šajās divpusējās sarunās. Tas ir minimums, kas ir nepieciešams, lai nodrošu vienoto Eiropas saimnības ārpolitiku enerģijā jomā te tāds sadrumstalotība kā līdz šim nav vairs pieļaujama. pieļaujama. Nu, lūk, rītdien būs balsojums, un mēs paļaujamies uz jūsu kolēģi atbalstu, lai mēs nedaudz varētu tad uh, parādīt padomē viņu vietu, un um, arī komisija, jūs tas, ko jūs sacījāt, komisār, tiešām tas visiem ir jāpārdomā ļoti nopietni. Tātad ir jādomā tālāk, kā mēs varam tiešām vispār rinsināt tālāk šos jautājumus ar padomu, nu mums ir lietas jāskato. Paldies! Paldies! Tālāk Kroicman kungs. Godātais komisār Otingari, dāmas un kungi, politikas jomās mēs jau nacionālā līmenī parasti vienmēr atsaucamies uz kopēju Eiropas garu. Diemžēl tas neatiec uz Eiropas ārpolitiku. Uh, Un tieši tāpēc ir jāsaka nožēla, kā Eiropas komisijas priekšlikums un parlamenta augstie mērķi, diemžēl saskarās ar tādu mūri padomē. Tā kā energopolitikas jomā nav šādas skaidras Eiropas saimnības kompetences eh, kopējās, tad tomēr ir skaidrs, ir, kā mums ir jāpanāk šādu kopā, kopīgu centienu apkopojums, lai tiešām nodrošinātu arī energo nodrošināšanu piegādes drošību. Mēs saprotam, ka arī globalizācijas laikmetā arvien lielākie arī lielākās valstis un energo lielākie spēlētāji tomēr sapratīs, ka mēs varam iegūt tikai tad, ja mēs sadarbī, sadarbosimies. Parlamenta uzstādījums sakot nebija ļoti ambiciozs, bet nu, mēs saskaramies ar milzīgu pretestību. Nu, tā kā padomas pozīcijas vispār bija dzelžains un nelokāms, tad sanāk, mantojot visas iespējas mēs varam tad daļēji tomēr būt apmierināti ar šo panākt kompromisu un varam tam piekrist. Jo tā rezultātā mēs izstrādājam tiesko ietvaru un pamatus, kura tad mēs tālāk varam atbalstīt arī tālākos centienus un tālāko darbu. Līdz ar to, protams, ir jāatbalsta šis kompromiss, jo savādāk tam mēs no, nonākam atkal nulles punktā un vispār visā sāk no jauna. Tieši tāpēc aicinu tomēr atbalstīt šo kompromisu. No sirds pasakos arī referentam kungam par viņa aktīvo iesaisti un par to, ka viņš tiešām panāca arī atbalstu komisijai. Paldies! Paldies, Kārdzim kungam! Šimanska kungs! Komisāra kungs, dāmas un kungi! veidot konkrēti spēju gāzes un atklātu gāzes tirgu Eiropā, protams, varbūt nav populāra doma. Pēdējā laikā princips, ka mums ir vienāda, vienlīdzīga pieeja tirgiem un gāzes reeksportam, eh, ir bieži apstrīdēta galvenokārt no Krievijas puses, kas gūst labums no privilēģijām. Protams, Gazpromam ir par ko cīnīties. Kā liels uzņēmums tas cenšas aizsargāt savu monopolu stāvokli. Un tā kā tirgus centrāla Eiropā nav pietiekami attīstīts, tad Gazproms var diktēt negodīgas cenas. Šie līgumi ļaus mums salīdzināt cenas un veidot kopīgo tirgu. Pirms vairākiem mēnešiem mums bija iespēja stiprināt savu gāzes tirgu ar kontrols mehānismu palīdzību. Un, lai gan mūsu referents ļoti centās, mēs šo iespēju palaidām garām. Paldies! Cavēla. Komisāra kungs. Kariņa ziņojums palīdz atrisināt daudzas problēmas, kādas pastāv Eiropā šajā laikā. Mums ir jautājums, piemēram, par enerģētisku resursu piegādi. Lietuvai komisija veica pētījumu un ir izvirzījis apsūdzības Gazprom pret monopolu izmeklēšanas ietvaros. Neaizmirsīsim, ka enerģija un enerģijas veidošanas attiecības prasa tālredzību, un tāpēc mums ir jādomā par jaunu mehānismu, kas mums protams, netraucēs veidot labas attiecības starp dalību valstīm un trešajām valstīm. Paldies! Paldies Tevils kundzei! Nākošais runātājs Frankakungs. Paldies, priekšsādātāji, komisārkungs! Gribu sveikt referentu no tautas partijas. Viņš ir Kariņkungs tiešām ļoti grūti, eh, grūti darbi ir veids. Šīs te, šīs jautājums ir ļoti e, delikāts jo jautājums ir par divpusējiem nolīgumiem ar trešajām valstīm. Mēs uzskatām, ka ir ļoti strauji jāizveido šī informācijas sistēma. Mēs esam ļoti priecīgi par pragmātisko priekšlikumu. Energosistēma Eiropā progresē, šis te kopīgais iekšējais energotīkls veidojas. Eiropas Savienībai tā ir struktūrāla problēma. Šobrīd mēs esam atkarīgi no atsevišķām valstīm, kas mums eksportē savu enerģiju. Mums ir jābūt eiropeiskākiem, veidojot energostratēģiju. Bija skaidrs, ka ir nepieciešams Eiropas komisijai saņemt plašāku informāciju par e, nolīgumiem enerģētikas jomā, energoapgādes jomā, protams, nepārkāpjot subsidiaritātes nolīgumus. Līdz ar to starpvaldību nolīgumi Tagad tiks, informācija par tiem tiks piedāvāta Eiropas komisijai. Tādējādi mēs varēsim profilaktiski novērst energoapgādes problēmas. Es esmu priecīgs par to, ka netiek uzlikts pienākums komerciāls nolīgums publiskot un informēt par tiem Eiropas komisiju visos gadījumos. Es domāju, ka mums ir jāaizstāv mūsu uzņēmumu intereses un dažādi privāto nolīgumu komercnoslēpumi. Paldies Franko kungam. Aicināšu izteikties Balčītis kungu. Vienu minūtu, lūdzu. Šķiet, ka Balčītis kunga nav zālē. Jurka kungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājiem. Godātais komisāra kungs, cienātie kolēģi, kolēģis energopiegādes eh, vairumā Eiropas Savienības dalību valstu balstās uz nolīgumiem ar trešām valstīm. Tomēr šie nolīgumi nenodrošina to, ka, ka mēs arī būtu arī tāds lielākais patēriņu tirgus. Īstenībā mēs esam tīri mazsvarīgi partneri iepretim lielajiem tirgiem, gāzes tirgiem. Lūk, un ja mēs vēl turklāt neapmaināmies ar savstarpēju informāciju, tad nav nekāds pārsteigums, kā smagsvari vienkārši mūs absolūti uzreiz noliek pie vietas. Tāpēc uzskat, ka apmaiņa ar informāciju ir absolūti svarīgs priekšnosacījums vispār šādai iespējai cīņai ar smagsvariem. Un tikai tad, ja mēs zinām savas pozīcijas, mēs varam arī panākt labāks nosacījums energo piegādēm. Mums ir jābūt vienotiem, mums ir jāspēj arī uzstāties uh, vienā balsī, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi uh, atbalstīt komisijas priekšlikumu un ļaut komisijai aktīvi piedalīties arī dalībvalsts sarunās ar trešām valstīm. Paldies referentam par šo nostāju. Paldies. Minūti, Tālāk Cikau kundze vārds lūdzu. Paldies, komisāra kungs. Uh, Eiropas komisijai un dalību valstīm ir jārīkojas tā, lai Eiropas Savienība varētu saņemt enerģiju no dažādiem avotiem, lai Eiropas pilsoņi varētu būt droši par to, ka enerģijas ne, nepietrūks. Energodrošība ir ļoti svarīga Eiropas Savienībā, jo tā ir ekonomiskās un sociālās attīstības pamatā, tāpat arī konkurētspējas pamatā. Ir jāoptimizē iekšējā tirgus darbība. Tas ir patreizējā mērķa galvenais, patreizējā priekšlikuma galvenais mērķis tiks uzlabota informācijas aprite par starpvaldību nolīgumiem starp dalību valstīm un Eiropas komisiju. Es domāju, ka dalību valstīm vajadzētu saņemt vadlīnijas par to, kā jānotur sarunas par enerģijas importu, lai tās notiktu saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem un lai viņas saņemtu garantētu energo apguvi, apgādi. Eiropas komisija varētu piedāvāt tehnisko palīdzību šajās sarunās un līgumu slēgšanā ar trešajām valstīm. Lielas paldies! Paldies tikau kundzei! Jordāns kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropadomes no, lēmums par iekšējā tirgus izveidošanu Enerģētikas jomā līdz 2013. gadam, protams, ir ļoti labs nolē, nolēmums, taču kādēļ padomu tik stingri iestājās pret še, dažiem priekšlikumiem? Interesanti, vai tas ir kāds pārpratums, jeb tās ir monopolu lobijs, kas ir ietekmējis padomi. Protams, ka būs papildus vērtība Eiropas pievienotā vērtība, ja mēs šo te energopolitiku veidosim visas Eiropas mērogā. Ir ļoti skaidri apzinās, kā principi tiek pārtulkoti konkrētā politikā. Katrs jauns dokuments nozīmē dalību valsts kompetenci nodošanu Eiropas komisijai. Nevienmēr dalību valsts ir tam gatavs. Tieši tas pats attiec arī uz šīs dienas priekšlikumu. Šodien mēs runājam par informācijas uh, uzlabošanas mehānismu un nevis par kontrolas iedibināšanu par dalību valstu rīcību jāsaka, ka šis normatīvais dokuments ir vājš taču tas vismaz piedāvā energotirgus uzraudzību. Tas ir tikai sākums. Nākotnē šis mehānisms tiks uzlabots, ja tas būs nepieciešams. Mums ir nepieciešams tālāk attīstīt kopīgo energopolitiku, un tās vārdā mums ir steidzami jāpieņem šis priekšlikums. Paldies, Jordāns kundze. Karvaljo kundze, pusotra minūte jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! komisārkungs, iesākumā es gribētu sveikt Kariņu kungu ar veiksmīgi eh, novadītajām sarunām. Tieši pateicoties viņam ir taps šis kompromiss teksts, kas ir ļoti ambiciozs salīdzinot ar sākotnējo parlamenta tekstu. Šis priekšlikums rada ļoti pozitīvu virzību mūsu ārējās energoattiecībās sadarbībā ar trešajām valstīm. Tas palīdzēs dalību valstīm slēgt starpvaldību nolīgums par enerģiju. Īpaši priecīga esmu par to, ka tiek stiprināta Eiropas komisijas loma, iesaistot to sarunās ar trešajām valstīm, tāpat arī liekot komisijai izvērtēt to, vai starpvaldību nolīgumi ir savietojami ar Eiropas tiesību aktiem. Ļoti labi ir, ka ir paredzēts šis informācijas nolīgums. Uh, un ka komisijai būs pieejama informācija par divpusējiem nolīgumiem. Tā varēs izvērtēt, vai tie ir saskaņā ar kopienas tiesību aktiem, ir tīpaši ar iekšējā tirgus tiesību aktiem. Manuprāt, panāktā vienošanās palīdzēs uzlabot caurskatāmību šajos te nolīgumos. Tas ir viens solis pretim Eiropas Savienības energotirgus ārējās dimensijas stiprināšanai. Lielas paldies, Karvaljo kundzei. Benstenkungs, pusotra minūte. Paldies! Valstis Eiropas austrumdaļā, manuprāt, ir grūtībās sarunās ar Gazprom, jo šeit ir saikne ar politisko pasauli, ar politisko vadību Krievijā, un tāpēc ir jāmeklē kāds loģisks veids, kā risināt šo situāciju, jo esošā situācija nāk par ļaunu Eiropas kopējam tirgum, iekšējam tirgum, enerģētiskajā jomā. Sevišķi, ja mēs runājam par gāzi no trešajām valstīm. Šeit ir nepieciešami likumi, kas atbilst iekšējā tirgus likumiem un kas nāk par labu Eiropas Savienības patērētājiem. Tāpēc es aicinātu visus balsot par šo virzību uz priekšu. Man liekas, tas ir pirmais solis ceļā uz labu progresu. Paldies! Paldies Bensenkungam! Pusotra minūte Marcinkeviču. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Gāzes krīzes pēdējās desmitgades laikā rādīja, ka mēs esam viegli aizskarami dažās jomās, ka piegāžu drošība var būt viegli apdraudēta un ka mūsu vienotais tirgus arī ir apdraudēts informācijas apmaiņas mehānisms, manuprāt, būtu jāprecizē sarunās, piemēram, starp komisiju, eh, starp Poliju un Krieviju. Komisija daļēji iejaucās. Tika runāts par dažādiem nosacījumiem, un komisija atbalstīja Polijas nostāju. Polija varbūt ir viena no retajām valstīm, Eiropas Savienībā, kurā ir izveidots apmaiņas mehānisms. Mums ir nosacījumi, kas ļauj mums saņemt uh, komisijas palīdzību, veidojot starpvaldību nolīgums. Tagad mēs strādājam par, pie piegādēm no Kaspijas reģiona, arī komisija šajos procesos iejauksies. Domāju, ka mūsu tirgu nedrīkst sagraut mehānismi, kas nav izstrādīti līdz galam, un komisijai ir jābūt informētai par to, kas notiek. Paldies Marcinkeviču kungam. Mesaros kungs. Eiropas Savienībā ir, protams, tiesiskā <clears throat> teritorija, un te ir ļoti svarīgi arī nodrošināt mūsu energo piegādes drošību. Un vislabākais veids, kā to izdarīt, ir nodrošināt šādu funkcionēšanu ergo tirgu. Sadarbības nolīgumi ar trešām valstīm. Šobrīd, protams, ir pats svarīgākais arī, ko mēs esam līdz šim panākuši, kad ir sadalīta atdalīta energo ražošana no energo pārvades tīkliem. Mm, Eiropas Savienība šobrīd jau ir atkarīga 70% apmērā gāzes importa un 80% naftas importa. Un šeit jau nesenā krīze vēl vairāk ir mūs padarījusi atkarīgus un ievainojamākus energopiegāžu ziņā. Mums jānodrošina, lai mēs varam patērētiem, galapatēriem nodrošināt energo resursus par mm, konkurētspējīgām cenām. Un tieši tāpēc šāda nolīguma ar trešajām valstīm, kuras parakstā dalība valstis, tas, protams, tieši ietekmē kopējo energo tirgu. Balstoties Eiropas Savienības darbības līgumu, Tur ir skaidri noteikts mērķis, ka nodrošināt arī energo tirgus efektivitāti un drošību. Līdzinējā pieredze atklāja, ka komisijas līdzdalības sarunās starp trešām valstīm un dalībvalstīm var būt ļoti pozitīvs faktors un nodrošināt, ka tiek iedrošināts un ievērots iekšējais tirgus un netiek pārkāpta mūsu tiesības. Paldies jums! Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Bausesku kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropa ir atkarīga no energoimporta. Kopēji tas ir aptuveni 400 miljardu, miljonu apjomā šīs rēķins, un Mums, protams, šobrīd ar vienu ir sarežģījumi ar šo piegādātāju diversifikāciju. Lai mēs nodrošinātu energo piegādes drošību, mums jānodrošina arī ārpolitikas uh, konsolidācija. Tādēļ tīri strateģiski ir jāskatās, lai mēs um, Rumānijā, piemēram, nodrošinātu arī šeit. Uh, mums jāpalēmies, mums ir, protams, arī piekļuve Melnai jūrai un reizē tie ir kā vārti visai Eiropas Savienībai. Un tāpēc mēs atbalstam arī Nabuko uh, vadu projektu un līdz ar to um, atbalstam turpmāk Eiropas uh, integrēto tīklu izveidi. Paldies! Un noslēdzot brīvo mikrofonu, Zavils kundze vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Godātais Kariņkungs, es apsveicu jūs ar sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, tas ir izcili sagatavots un tas ir labs darbs. Komisārkungs, man ir jautājums jums. Šajā procedūrā, kur ir paredzēta arī pārbaudas jau pār parakstītiem līgumiem, man interesē, vai arī tad tas nozīmē, ka arī aktīvi darbosies ārējās darbības dienests, jo man gan liekas, ka energopolitika Nav īsti ārpolitikas eh, tādā ziņā no ārējās darb, darbības dienesta kompetencē. Es domāju, ka te, protams, jānodrošina šāda paredzamība un jānodrošina ilgspējīga arī ārpolitika. Paldies! Līdz ar to esam pabeiguši brīvu mikrofonu procedūru. Un droši vien komisārs uzreiz arī varētu atbildēt uz Zeles kundzes jautājumu. Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti. Man ir prieks dzirdēt, ka jums ir tāda absolūta uh, plaša vienotība par šiem pamatprincipiem un vēlmi stiprināt iekšējo tirgu. Un, uh, kad mēs runājam par uh, primāro enerģiju iepirkšanu un izmantošanu, ka jūs atbalstāt apšaušo diversifikāciju un uzlabot kopējās iepirkuma procedūras. Es arī pievienojos jūsu kritikai par to, ka padomu, diemžēl, izrādīja tādu ļoti mm, nu, nelielu konstruktīvu pieeju. Nu, tas, kā mēs to redzējām, kā viņi rēģēja šo komisijas priekšlikumu par energoārpolitikas jomu kopā uzlabot, lai to varētu. Nu, tas bija tiešām jāatzīst tādu pilnīgi tādu neproporcionāli mūsu kopējai līdzinai sadarbībai. Domājot arī par tālāko noteikumu ieviešanu, ko piedāvāja komisija, kā mēs nācām klāt šo priekšlikumu, nu, tāda bija šī situācija. Tāpēc jāatzīst, ka tomēr bija svarīgi panākt rezultātu, jo savādāk, nu, tad um, vispār nebūtu absolūti nekas, bet savukārt šeit mēs varam runāt par jaunu sākumu. Un ir bijuši tiešām nozīmīgi jaunie impulsi. Un tā, esam panākuši jau tādus svarīgus būvelementus, uh, kurus tālāk varam arī tad attīstīt, par kuru tad jau ir panākusi vienošanos padome un parlaments. Mm, Esmu pārliecināts, ka šeit sagatavotais ziņojums arī sevi apliecinās praksē, un pēc trim, četriem gadiem komisija jau varēs nākt arī kopā tālāk ar jauniem priekšlikumiem kopējā energo politikā, tā tas jau būs padzināta energopolitika un vēl uzlabotāka. Deputāti uzdeva jautājumu un arī diskutēja par to, kā tad veidoja šī energo ārpolitika. Un kā mēs varam to ciešāk sasaistīt. Manuprāt, jau arī mani kolēģi, Lērija Aštoni, paveikusi nozīmīgu darbu, un pamatā ir tā, ka energopolitika ir kļuvusi par vienu no centrālām jautājumiem jebkurās attiecībās ar trešām valstīm. Piemēram, tīri energopolitiski, ja mēs um, <clears throat> nosakām embargo naftas importam no Irānas, tad tas, protams, it kā nav mūsu interesēs. Bet tā kā ir arī atsevišķas valstis, piemēram, Spānija, Itālija norāda, ka tā viņam rada ļoti sarežģītu situāciju, jo aptuveni 30% no viņu naftas importa tieši nāk no Irānas. Bet lūk, tad, kad mēs vienojamies par šādu vienotu, saslēgtu politiku, tad naftas embargo arī tomēr nav runa tikai vairs par Irānu, bet par kopējo vispār ārpolitiku. Un tieši tāpēc mēs redzam, ka energopolitika, ārpolitika un drošības politika iet roku rokā. Uh, un bieži vien operatīvi, tad arī tieši enerģētikas ģenerāldirektorāts ciešā sadarbībā arī ar politikas dienestu, tad mm, pieņem šāds lēmums, kas netiek absolūti pakļaut tikai varbūt mūsu enerģētikas interesēm. Par Nabuko projektu. Jautājums bija par to, kādā veidā mēs varam nodrošināt piekļuvi jauniem enerģijas avotiem. Es domāju, ka 18. gadā mēs varēsim rināt, ris, rieķināties ar to, ka jau būs arī jauns piegāds no Azerbaidžānas. Un tad līdztekus Krievijai, Norvēģijai, Alžīrijai un pašu rezervēm apvienotā karalistē Nīderlandē un arī sašķirinātai gāzei. Mēs līdz ar to jau iegūsim vēl papildus avots gāzes tirgumu. Mums vajadzēs vēl trīs, varbūt ceturdaļas kad veltīt, lai pieņemtu konkrētākus lēmumus par Nabuko un citiem mm, projektiem, bet tas tiks izdarīts. Jautājums, protams, ir, vai tā būs gāze no Azerbaidžānas un tikai no Azerbaidžānas, vai arī tur vēl tālāk saslēgsimies ar Turkmenistānu un citām valstīm, lai tiešām šis dienvidu koridors, koridors kļūtu patieši absolūti tādu nu, samērīgu koridoru, kāds mums šobrīd ir ar Norvēģiju un Alžīriju jau desmit gadu garumā. Paldies jums vēlreiz visiem par ļoti interesantām debatēm. Paldies, Otingara kungs, jums. Un tātad noslēdzot debats, vārds vēl referentam Kariņkungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es gribētu pateikties uh, visiem paldies kas ir strādājuši pie šī ziņojuma īpaši ēnu ziņotājiem kuri ne tikai komitejā bet arī trilogā ar padomi jūs bijāt līdzās mēs kopā panācām to ko mēs varējām panākt. paldies jums dānijas prezidentūrai protams pašai komisijai par atbalstu un visiem debatētājiem šodien. savākot visu kopā atcerēsimies kas tad ir mūsu politiķu galvenais uzdevums enerģētikas jomā šajā konkrētajā gadījumā. mums ir jādomā par eiropas enerģētikas patērētājiem par to lai būtu konkurence lai būtu pēc iespējas labākas zemākas taisnīgākas cenas mūsu iedzīvotājiem. šis likumprojekts kaut gan viņš nav perfekts viņš ir tomēr svarīgais pirmais solis viņš izveido šo informācijas apmaiņas mehānismu un viņš ieliks reālus pamatus pirmos likumdošanas pamatus kas veidos nākotnē vienotu eiropas savienības enerģētikas ārpolitiku ir vieni, viens otrs, kas kritizē, ka nu, tomēr gribās visu uzreiz. Mēs gribam nu, perfektu likumu uzreiz. Bet, draugi mīļie, atcerēsimies, lai uzlabotu jebkuru likumu, un ticiet man, praktiski visi likumi vienmēr ir uzlabojami, vispirms ir jābūt pieņemtam kādam likumam. Ir jābūt pieņemtam likumam. Un šis ir tas gadījums, ka mums ir iespēja pieņemt šo likumu, ielikt tos pirmos soļus, un nākotnē kopā strādājot šo likumu arī pēc vajadzības uzlabot. Paldies visiem par darbu, aicinu rītdien balsojumā atbalstu. Dank, Herr Kollege Karim. Paldies jums, Karinkungs, godātais kolēģi. Līdz ar to esam pabeiguši debats par šo jautājumu. Balsošana būs rītdien 12.00. Vēl man īsts paziņojums no sociālistu un demokrātu politiskās grupas. Te ir jaunais kandidāts saraksts par kandidātiem jaunajām arī delegācijām un um, komitejām. Un šis saraksts jums arī oficiāli pieejams. Un, ja ne,